Präsident! Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Lūdzu, apsēdieties vietās. Meine sehr Godātās dāmas, cienījamās dāmas, godātie kungi, es atklāju sanāksmi. Pirmais darba kārtības punkts - debats par Eiropas Savienības nākotni un proti Austrijas federālā kanclera Fern Wernera Faimana paziņojums. Es ļoti priecājos, ka jūs, federālā kanclera kungs, šodien esat mūsu viesis. Dāmas un kungi, es redzu, ka Eiropas Savienības padomes Um, delegāciju pārstāv šobrīd Spānijas ministrs Mendes de Vigo, bijušais Eiropas parlamentārietis. Ļoti priecājos redzēt arī jūs. Godātais federālā kanclera kungs, paldies, ka jūs pieņēmāt manu uzaicinājumu paviesoties šeit un šodien uzrunāsiet mūs, izklāstot savu viedokli par Eiropas Savienības nākotni. 2013. gads ir daudzajā ziņā izšķirošs pol Eiropas politikai, un, protams, solidaritāte starp tautām un valstīm mūsu valstu savienībā šobrīd iegūst ļoti lielu nozīmi attiecībā gan uz ekonomikas, gan ekoloģijas un monetārās politikas nākotni. Un pirms pāris gadiem, manuprāt, neviens no mums nevarēja iedomāties, cik ļoti lielu nozīmi iegūs Eiropas Savienības solidaritāte. Diskutējot ar Eiropas Savienības padomes pārstāvjiem un pārstāvot Eiropas parlamentu, un jums, kas pārstāvat suverēnu valsti, jūsu Jūsu viedoklim ir ļoti liela nozīme, tāpēc es vēlreiz gribu pateikt jums paldies, ka jūs esat šodien ieradies šeit, lai piedalītos dialogā ar mums. Es būtu priecīgs, ja Eiropas Savienības padomē būtu vairāk tādu kolēģu kā jūs, kas atbildētu mūsu aicinājumam, mūsu uzaicinājumam un būtu gatavi diskutēt ar Eiropas eh, deputātiem. kas uzdrošinātos viesoties šeit un izklāstīt savu viedokli un piedalīties debatēs par Eiropas saimnības nākotni. Nun, der Bundeskancler, der... Došu vārdu Austrijas federālajam kancleram Werneram Faimanam. Sehr verehrter Herr Präsident, sehr verehrter Herr. Godātais parlamenta priekšēdētāji, godātais komisijas priekšēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels gods šodien viesoties Eiropas parlamentā un piedalīties diskusijā.